aizdevumiem ārvalstu valūtās. Un pirmām kārtām došu vārdu lūgtu līdz pat mūsu viesim komisāram. Komisijas vārdā uzstāsies Jonatans Hills. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Esmu ārkārtīgi pateicīgs, ka man tiek piedāvāt šī iespēja apspriest šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu, kas ir aizdevuma ārvalstu valūtās. Lai paņemtu hipotēku mājas iegādē, tas, protams, ir viens no, viena no būtiskākajām finanšu transakcijām, lielākajām transakcijām, ko lielākā daļa cilvēku veic savā dzīvē. Un līdz ar to ir vajadzīgs visai dzīvīgs un konkurētspējīgs hipotēku tirgus, lai cilvēkiem būtu izvēle, tāpat laikā, lai viņi saņemtu informāciju par to, ko viņi iegādājas un kādus riskus uzņems viena no, viens no produktiem, kas bija visai populārs pēdējo gadu laikā, bija aizdevumi ārvalstu valūtās, un daudzus gadus šādā veidā patērētājiem tika piedāvāts zemāks procentu likmes, bet nesenā pieredze liecina, ka šāda veida produkti var kļūt arī par problemātiskiem, ja tie tiek piedāvāti mājasemniecībām, kas sev nespēja atbilstīgi aizsargāt pret pēkšņām eh, procentu likmi izmaiņām. Un šajā kontekstā aizdevumi tieši Šveices frankos piedāvā ļoti labu un uzskatām piemēru. Šāda aizdevuma visai populāra bija tādās valstīs kā Horvātija, Ungārija, Rumānija. Bet tajā brīdī, kad Šveices Nacionālā banka pārtrauca franka piesaisti eiro, un tas notika pagājušā gada janvārī, tad līdz ar to šo hipotēku apkalpošanas izdevumu strauji pieauga. Tā rezultātā mājasemniecības sastapās ar problēmām un nevarēja turpināt atmaksāt hipoteiku maksājumus. Kā rezultātā, protams, tika izdarīts spiediens uz valdībām kaut ko darīt, rīkoties, lai palīdzētu tiem, kas nonākuši grūtībās. Atsevišķās valstīs, piemēram, ir pieņemti tiesību akti, citas vēl tikai grasās šādus tiesību aktus pieņemt. Ko ir darījusi komisija lietas labā un ko tā grasās darīt nākotnē? Varu pastāstīt, ka esam eh, rīkojušies, lai pārliecinātos par to, ka ar ārvalstu aiz, valūtās izsniegtiem aizdevumiem saistītie riski tiek atbilstīgi pārval, pārvaldīti tā, lai mājasemniecības tiek aizsargātas hipotēku tirgu. Bet tas, protams, neatrisin šo problēmu eh, attiecībā uz jau izsniegtajiem aizdevumiem ārvalstu valūtās. Un šajā ziņā mēs strādājam roku rokā ar dalību valstu valdībām un apsveram iespēju, kā labāk rēģēt uz šo situāciju pusi. Protams, ka pastāv nepieciešamība aizsargāt patērētāju intereses. Bet tāpat laikā mums nepieciešams arī pārliecināties, ka jebkāda veida mēruma pasākumi ir pilnībā atbilstīgi vienotā tirgus principiem un tie nekādā veidā neproporcionāli neierobežo kapitāla brīvu pārvietošanos, jeb Eiropas uzņēmumu brīvu izvēli īstenot uzņēmē darbību jebkurā vietā Eiropas Savienībā. Turklāt mums arī jāapsver um, tās aspekts, kādu, kādus zaudējumu varētu rasties investoru uzticamībai, uzticēšanās spējai, ja mēs mm, nenodrošināsim juridisko skaidrību. Horvātija ir izvēlēsies pieņemt tiesību aktu, kas ļauj um, aizņēmējiem konvertēt uh, Šveices frankos izņemtos uh, aizdevumus eiro aizdevumos ar tādu maiņas kursu, kas ir pirms šīs, pirms notika atsaistas, piesaistas atcelšana. Tādā veidā šīs aizdevuma konvertēšanas izdevumi, kas ir apmēram 1 miljards eiro, uh, Eh, gandrīz pilnībā tiek likts uz banku pleciem, to banku pleciem, kas šos aizdevumus izsnieguši, neņemot vērā to, kādos apstākļos, kādos apstākļos dzīvo konkrētie aizņēmēji ne, ar komisiju valsts nekonsultējās pirms līkuma pieņemšanas, un, protams, Horvātijas valdība arī šādu pienākumu nebūtu nebija. Kopš tiesību akta pieņemšanas mēs esam izvērtējuši, vai Horvātijas īstenotie eh, grozījumi patērētāju aizdevumu likumos un citos tiesību aktos ir atbilstīgi vienotā tirgus noteikumiem. Nu, šajā gadījumā, šai saistībā ļaut man jums piedāvāt sākotnējo analīzi. Ir tapis skaidrs, ka eh, mērķis mm, aizsargājot patērētājus no šādas parādu krīzes, protams, var attaisnot ierobežot ierobežojumus brīvai kapitāla apritei, jeb eh, uzņēmumu dibināšanas brīvībai. Bet pēc mūsu uzskatiem, ja tiek ļauts aizņēmējiem eh, konvertēt Šveices franku aizdevumus uz eiro, par mākslīgi pazeminātu valūtas mājas kursu, tā rezultātā izdevumus um, noliekot uz kredit, kredītiestāžu pleciem, tas tādā gadījumā mm, nu, var novest arī pie krīzes skaidri un gaiši rodas problēma, kas jā, jārisina, un līdz ar to ir jārod kaut kāda veida samērīgs, proporcionāls risinājums, kas atbilstu līguma noteikumiem un kas ļautu vienlaikus saglabāt investoru uzticēšanos Horvātijas tirgiem. Šis jautājums ir apspriests arī ECOFIN padomē. Esam uzmanīgi raudzījušies uz situāciju, sakojam tai līdzi, sakojam līdzi arī situācijai citās valstīs, kurās šobrīd tiek spriests par līdzīgu tiesību aktu pieņemšanu. Mēs šobrīd esam atvērti visām iespējām. Tostarp arī vēl nu, pastāv iespēja, ka tiks uzsāta pārkāpuma procedūra. Mēs esam ciešā kontaktā ar Horvātijas attiecīgajām iestādēm, jo arī viņi vēlas rast ceļus priekšrunājumu arī ar bankām, ko skār šis tiesība akts par līdzsvarotāks pieejas izvēli, tā lai šo slogu varētu godīgāk sadalīt. Es atbalstu šādu pieeju, bet, protams, ir skaidrs, ka drīz vien ir jau jāgūst progress, jo mm, jāveic attiecīgie mēri. Līdz ar to ir vajadzīgs risinājums, kas būtu attiecīgi līdzsvarots izveidots, tāds, kas būtu atbilstīgs ES tiesību normām un vienlaikus aizsargātu patērētājus, tāpat laikā nu, domājot arī par investoru uzticēšanos un vienoto tirgu. Šāds risinājums ir tas, uz ko mēs vēlamies virzīties. Un mm, pilnīgi noteikti tas būs svarīgi visām dalībvalstīm, kuras šis jautājums skar. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātājs. Paldies jums, komisār kungs! Un tagad uzstāsies politisko grupu pārstāvi. Pirmām kārtām tautas partijas vārdā runās Otomārs Karas. Lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi. Tātad Hilkungs um, atbildēja uz mūsu jautājumu, jo mēs uzdevām uh, šo jautājumu jautājumu attiecībā uz kredītiem Rumānijā, Horvātijā, Polijā tiek konvertēti tātad šie kredīti un tas apdraud uzticību, juridisko paļāvību. Jaunākie pasākumi ir radījuši uh, šaubas par tiesiskā regulējuma stabilitāti ne tikai minētajās valstīs, bet visā Eiropas Savienībā. Un Eiropas eh, centrālā banka ir skaidri paziņojusi, ka šādi pasākumi negatīvi ietekmē finanšu stabilitāti, banku sektori un reālo ekonomiku ekonomiku, un uh, tas, uh, šie pasākumi var negatīvi ietekmēt arī citas dalību valstis. Eiropas populisti nedrīkst uh, apdraudēt tiesisko kārtību, balstoties uz īstermiņa mērķiem. Mums ir jādomā par mūsu Eiropas uh, kopienu, mums ir kopīgas vērtības, kopīgas um, tie, uh, tiesiskais regulējums, tas mums ir jāizsargā un mēs nevaram pieļaut, ka tiktu apdraudēts um, mūsu tiesiskais regulējums un uh, grauta mūsu uzticamība un es gribētu jums uzdot papildu jautājumus. Jūs atbildējāt uz daudz ko, bet ne uz visu. No, ku, eh, par kurā, no kurām valstīm komisija ir uh, saņēmusi informāciju un kas uh, ir noteikts Eiropas Savienības tiesību aktos. Un uh, Un ja eh, tā, tā tiek konstatēts, eh, ka eh, ir pārkāpts Eiropas Savienības tiesību normas attiecībā uz brīvu kapitāla aprū, apriti un tiek jāgarantē juridiskā paļāvība, ja tiek pieņemti jauni noteikumi attiecībā uz kredīt aktiem um, ar atpakaļējošu datumu um, mainot uh, procentu likmes, tad tas um, apdraud uzņēmēja darbību un iespēju prognozēt nākotni. Mums ir jārūpējas, lai populistiski pasākumi uh, negrautu pašreizējo kārtību, jo šādi uh, riski apdrauda mūsu uzticamību. Paldies, es un D grupas vārdā tagad uzstāsies Katalina Sorina Ivan. Labs. 5 minūtes žumāte, da jūs šķiām, da. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Piecas ar pusi eh, saskaņā ar sākotnējo informāciju, bet es labprāt izmantošu visas astoņas. Priekšsēdētāji, komisāri, pilnīgi noteikti ir eh, jāpasargā bankas. Pilnīgi noteikti Eiropas tirgus ir svarīgs un paredzamība investoriem arī ir ārkārtīgi svarīga. Bet šeit mēs runājam par komerc līgumu starp divām pusēm, kurām ir jāuzņemas vienlaicīgi gan riski, gan peļņa, gan labumi. Komerc līgumā tā ir banka, kur izsniedz aizdevumu kas saņem kredītprocentus un apdrošināšanu, bet kurai ir jāuzņemas arī zinām riski. Tam vajadzētu būt skaidram visiem. Šeit vēl aizvien ir runa par 2008. gada krīzi. Mēs runājam par aizdevumiem, uh, ko ir saņēmuši Eiropas pilsoņi 2007. 8. gadā, kad procentu likmes bija līdz pa 10%, kad mājokļu cenas bija ārkārtīgi augstas. Šeit ir e, runa par aizņēmējiem, kuri ir maksājuši gadiem ilgi un praktiski bankas ir aizdevuma atguvušas šogad laikā, bet tajā brīdī, kad klients vairs nespēja atmaksāt uh, aizdevumu, banka var pārņemt savā ziņā māju valdījumā eh, īpašumu, kā arī pieprasīt atlikušo aizdevumu. Tā ir patiesa traģēdija ir, uh, Horvātijā un vēl citās valstīs. Mums ir jānorāda, ka balstoties uz 7.8. gada finanšu krīzi, kas ir pārveidojušās par investīciju bankām, kuras aizdeva bez jebkādiem drošības pasākumiem eh, hipotekāros kredītus cilvēkiem, kuriem eh, nav nekādu iespēju tos atmazgā, atmaksāt kaut vai desmit dzīvju garumā. Un eh, Tās ir bankas, kuras eh, dzenās pēc peļņas, tas maksā mums visiem dārgi. Kas notika tālāk? Bankas tika saglābtas, banku direktori eh, saglabāja savus finanšu labumus, savukārt iedzīvotāji palika bez eh, mājokļi pēc tam, kad gadu garumā tie maksājuši savus ikmēnešu maksājumus. Šobrīd viņiem māju vairs nav, bet kredīti jāturpina maksāt. Tā tas nevar turpināties ir cena miljārdos, kas būs jāmaksā, lai šo situāciju sakārtot un lai bankas arī uzņemtos savu atbildību. Bet priekšsēdētāji un komisāris domāja, ka jānorāda vēl arī citi skaitļi. Kāda ir šī perioda laikā piešķirto uh, vērt, uh, vērtība? Kā ir peļņas likme, kāds ir tas lokatīvais parks, izīriešanas parks, ko bankas ir atguvušas no cilvēkiem, kur nespēja apmaksāt kredītu, un kādā veidā šis īpašums ir laists nekustamā īpašuma tirgu. Ir ļoti daudz faktoru, kas ietekmē šo krīzi valūtas aizdevumiem. Rumānijā, piemēram, daudzas bankas ir pārņēmušas eh, namīpašums tiem cilvēkiem, kuri nespēja uh, nomaksāt parādus nodevu tā saucamajiem izpildītājiem, kuri pārdeva mājas par sviestmaizi un šie īpašumi nonāca to personu valdījumā, kuriem bija saiknes ar banku. Tā ir negatīva parādība, kas pilnībā sagroza tirgus situāciju. Šeit vairs mēs nerunājam par kapitālu brīvu apriti, mēs runājam par finanšu sistēmas atbildību, par banku atbildību un par tiem pasākumiem, ko bankas var veikt, ja ir izdu, izsniegt aizdevumu. Neviens nevar eh, bankai aizliegt eh, nosacījumus kredīt izsniegšanai. Tāpat arī klientam ir iespēja atdot atpakaļ īpašumu, par kur tas nespēja vairs nomaksāt kredītu, vai arī nākt ar papildu garantijām. Tāds e, Rumānijā mums ir pieņemts jauns likums, saskaņā ar kuru, ja pilsonis vairs nespēja apmaksāt savu hipotekāro kredītu, tad tas var atdot e, nekustamo īpašumu bankai un tādā veidā atmaksāt uh, savu aizdevumu. Citi saka, ka tas uh, sagroza tirgu nekustamo īpašumu tirgu, uh, bet mūsuprātā tas nav. Uh, tiek uzskatīts, ka hipoteka sadz īpašumu cemu, un tādā brīdī, kad īpašums tiek atdots bankai, tad parādam ir jātiek slēgtam. Jūs sakāt, ka bankām ir liela zaudējumi. Kādi ir zaudējumi? Ja e, cilvē, normāli cilvēks iemaksā 30% e, rokas naudu, ja iemaksā, e, maksā procentus gadu garumā, tad pēc dažiem gadiem bankai būs, bankas rīcībā paliek gan pirmā iemaksa līdz 30%, gan nomaksātie procentu maksājumi, gan vēl nav nekustamais īpašums. Es domāju, ka bankām ir jāpaliek eh, kā komercbankām un nav jākļūst par investīciju bankām. Paldies! Paldies! Nākošais. Runātājs ir no ECR grupas. Angels Džambaski uz divām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji. Komisāri, godājamie kolēģi, kuri interesējas par šīm debatēm, nav nekādu šaubu, ka aizdevuma ārvalstu valūtā tiek uh, izsniegti daudzās dalību valstīs ļoti populāri. Austrumēropā bija aizdomi Šveicis frankos. Praktiski 60% no neatmaksājumiem aizdevumiem bija citā valūtā. Galvenokārt tie bija aizdevumi, kas izsniegt patērētājiem, korporatīviem valdības aizdevumi bija nedaudzi salīdzinājumam Luksemburgā, piemēram, e, ļoti daudz izdevumi tika izsniegt citu valstu pilsoņiem. Mēs zinām, ka šāda izdevumi ir pievilcīgi, jo e, tiem ir zemāks procentu likmes un e, ilgāki termiņi, tomēr tie var būt ļoti riskanti, jo cilvēki cilvēki ir eksponēti ārvalstu valūtas riskiem. Šveicis franki bija ārkārtīgi populāri centrālajā un austrumē Eiropā. Tomēr 2008. gadā ļoti daudz valūtu kursus nokritās pret Šveicis franku un pēkšņi aizņēmējiem bija jāmaksā daudz vairāk nekā tie bija aizņēmušies. 2008 2008. gadā daudz bulgāri praktiski rekordlīmenī paņēma aizdevumus. Viņi vēlējās iegādāties īpašumu. E, tomēr e, arī šāda aizdevumi tika uzskatīti par stabilākiem nekā nac e, nacionālajā valūtā ņemti. Vēl jāpiemin direktīva par eh, negodīgiem nosacījumiem. Eiropas eh, Savienības tiesu prakse sniedz ārkārtīgi daudz gadījumus par negodīgiem, eh, negodīgu praksi aizdevumos Eiropā. Paldies, nākošais runātājs ir goja grupas vārdā. Marija Matiasa uz sešām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji komisārs. Šķiet, ka mēs runājam par ļoti specifisku tehnisku jautājumu, taču patiesībā mēs runājam par politisku problēmu, kas saskars ar ļoti daudziem citiem jautājumiem. Tāpēc eh, eh, šķiet, ka mūsu nosaukums debatē nebūs pareizs, jo šeit mēs runājam par aizdevumiem kas ir izsniegti un nacionālās valūtās un ārvalstu, bet neveidosim eh, sev nekādas ilūzijas šeit. Eh, praksē tika piemērots tāda, lai eh, līdz nullei samazinātu risku finanšu institūcijām uz klientu rēķinu. Vienīgais pārta attaisnojums banku aktivitātes rentabilitāte ir tāds, ka risks ka risks ir jāuzņemas vai vismaz daļa riska bankai. Bet tā tas nenotiek lielākajā daļā ar hipotekārajiem kredītiem, un katru reizi, kad mums, eh, mēs par to runājam, mums ir jādomā par tām ģimenēm, kas ir nonākuši traģiskās situācijās, jo nav varējuši nomaksāt kredītus, kas ir palikušas bez mājām, un jāturpina tām atlīdzināt šis kredīts. Un šajā sakarā, manuprāt, ko misijas atbildēja pār šo jomu atklāj Eiropas institūciju attieksmi pret finanšu nozars regu, nu, regulējumu. Eiropas institūcijām nav problēma iejaukties nacionālajos eh, finanšu sektoros, eh, kā tas nesen eh, notika po Portugālē. Bet ja ir pilsoņi, kur sākotnēji ir denonsējuši e, šādus līgumus, kuros pietrūks labticības parasti? E, parasti atbilde ir ļoti vienkārša no institūciju puses sūdziet bankas tiesā un gaidiet atbildē. Tātad, kad mēs runājam par E, pilsoņu aizsardzību no pārkāpumiem no finanšu sektora puses jākonstatē, ka tādas praktiski nav un tieši tāpēc Eiropas institūcijas un Eiropas Savienība ir vājināta viscaur Eiropā. Nav iespējama situācija, ka pilsoņi turpina uzņemties tik smagu nastu un tiek izmantoti visi iedomājamie iegansti, lai turpinātu aizsargāt finanšu sektoru. Nav pietiekami, ka komisija apgalvo, ka tās nodoms ir aizsargāt patērētāju. Ir jārīkojas konkrēti, un es sagaidu, ka komisija konkrēti rīkosies un pieliks pūliņus patērētāju aizsardzībā tikpat liels kā kapitāla un finanšu institūciju aizsardzībai. Paldies! Eh, nākošais runātājs eh, Kristīne Morvaļa. Köszönöm szépen, nagyon vártam. Liels paldies, priekšādātāji! Ar nepacietību gaidīju šīs debatas. Un es faktiski pat neticu savām acīm neticēju savām acīm, kad redzēju, ka runāsim lūk par aizdomiem ārvalstu valūtās un par hipotekām. Nu tad beidzot, beidzot, mēs esam atvēruši sirdi, mēs eirokrāti esam paskatījušies uz tiem, tām aizsaimniecībām, uz tiem simtiem tūkstošiem cilvēku, kas ir nodzīti faktiski līdz izmisuma robežai, līdz pašnāvībai gandrīz tikai tāpēc, ka viņi ir paņēmuši hipotēku aizdevumus un nevar tos atmaksāt. Eiropā tūkstošiem cilvēku dzīvo zem parādu sloga, un tā faktiski ir tāda moderna verdzība gandrīz. Viņi, lūk, ir maksā līdzekļus bankām, kas nedara neko viņu labā, un tad Mums taču e, arī šeit Briselē, kur mēs vienmēr vēlamies visā iejaukties, beidzot mēs arī skatāmies uz kādu lietu, kas Eiropas pilsoņiem tiešām svarīga. Un tagad, kad mēs tomēr redzam, kas notiek diskusijās, redzam, ka nē, nekāda palīdzība negrasās, e, negrasās parādīties. Nē, jūs te runājat par pārkāpumu procedūru pret Horvātiju, tāpēc, ka Horvātijas valsts ir pieņēmusi lēmumu iestāties par cilvēkiem, iestāties par upuriem, kas krituši par, e, kas, kas cietuši no banku rokas. Horvātija, mēs jūs atbalstam, mēs esam ar jums līdz pat, līdz pat galam, un jums komisijas, komisijas pārstāv vajadzētu kaunēties. Jūs esat tie, kas izraisīja lielā mērā eh, šo krīzi, jūs faktiski esat, sās, te jau runājam par faktiski tādu Eiropas mafiju organizētu noziedzību, kā jūs spogulī varat skatīties kauns, komisāra kungs. Un ko jūs darīsiet cilvēku labā, tas mani interesē. Es saprotu, ka jūs vēlaties atkal kārtēju reizi grābt bankas, bet cilvēkus, cilvēkus, kas notiek ar cilvēkiem? Um, eh, deputy... Liels paldies, tālāk ir Pauspešels. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji ārkārtīgi interesantas debates un ārkārtīgi skumji, ka šis interesantais temats ir nolikts apspriešanai ceturtdienas pēcpusdienā, ka tik maz deputāti ir klāt. Komisāra kungs uzmanīgi klausījos visā, kas jums bija sākāms, un ar prieku konstatēju, ka Eiropas komisēja par svarīgu uzskata nepieciešamību runāt ar katras dalību valsts valdību atsevišķi tajos gadījumos, kad tās nāk klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem par šāda veida izmaiņām. Tāpat arī priecājos, ka esat gatavs meklēt risinājumus, kas no vienas puses palīdzētu cilvēkiem grūtās sociālos apstākļos, bet tāpat laikā meklēt arī tādu risinājumu, kas nekaitēs vienotajam tirgum šeit Eiropas Savienībā. Tātad meklēt risinājumu, kas nebūs retroaktīvs un līdz ar to neradīs. Uh, pretrunas integrācijas principam šeit Eiropā. No vienas puses, protams, es jūtu līdzi visiem, kas izņēma aizdevumus hipotēkas citās valūtās un tagad sastopas ar grūtiem ekonomikas apstākļiem, bet no otras puses tā rezultātā nevar nonākt pie tādiem tiesību aktiem, kas savukārt iet pretrunā Eiropas Savienības padu principiem. Tāpēc, komisār kungs, priecājos, ka jūs sakojat līdzi situācijai un varat mums apliecināt, ka runāsiet ar katru dalībvalsts valdību atsevišķi. Nu, lai izteiktos īsi, var teikt, lūko, ja kādas dalībvalsts valdības vēlas saviem pilsoņiem pa palīdzēt, tiem pilsoņiem, kas uzņēmušies risku, tāpēc, ka vēlējās izvēlēties tādu izdevīgāku aizdevumu, kaut gan beigās tas izrādījās netik izdevīgs. Tas, protams, drīkst to darīt, bet to nedrīkst darīt uz uzņēmumu un citu pilsoņu grupu rēķina. Ja mēs palīdzam vieniem parād, vienai parādnieku grupai, nu tad ko teiks citi, tie, kuriem ir kāda cita veida aizdevuma un parādi, kas varbūt nepaņēma aizdevumus ārvalstu valodās, bet, cit, bet savā nacionālajā valodā. Katrā ziņā mēs nedrīkstam darīt tā, ka palīdzam debitoriem uz citu debitoru rēķinu. Komisārkungs Te ir, protams, pārsvarā runājam par Austro Eiropu, Austrum Eiropas valstīm. Toreiz bija pilnīgi tāds eh, blašs, tas bija ārkārtīgi populāri ņemt eh, aizdevumu Šveices uh, Uh, frankos. Es toreiz strādāju Čehijas valdībā, un mēs toreiz izteicām brīdinājumus iedzīvotājiem. Brīdinājām viņus par visiem šiem skaistajiem vārdiem, par aizdomiem Šveices frankos. Teicām, ka tas nebūs droši, un tāpēc arī Čehijā šobrīd tādas problēmas nav. Mums ir spēcīgs banku sektors, spēcīga uh, valūta un tā tālāk, un mums nav jāsastops ar šāda veida problēmām. Protams, ka tas vienlaicīgi ir jautājums arī par to, kā toreizējās Austrum Eiropas valdības um, pretojās šāda veida parādībām un palīdz vai gluži otrādi ļāva šādai problēmai pamazām samilst, piemēram, nu, ļaujot bez kādām ierunām iedzīvotājiem ņemt uh, hipotēkas Šveicis frankos. Nedrīkstam šeit iekrist arī populismā. Reizēm man liekas, ka tas tomēr notiek. Nu, runāsim ar nacionālām valdībām, meklēsim risinājumu, tādu risinājumu, kas nekaitē vienotiem tirgum, jo, manuprāt, vienotais tirgus ir Eiropas lielākā vērtība. Eh, Lielas paldies Paspešel kungam. Paldies arī, ka iekļāvāties atvēlētajā uzstāšanās laikā. Nākamais runātājs - Šons Kelijs. Trīs minūtes. Es atvainojos, priekšādātājs saka, sevi labo. Nē, nē, nē, neviens nav perfekts, jā, man arī gadās kļūdīties. Protams, ka nākamais runātājs ir Andrejs Mamīkins. Astoņas minūtes, lūdziet, Andrej. Lielas paldies, godātie kolēģi. Ja skatāmies uz to, kā valūtas ir sadalīts visā pasaulē, tad ir pilnīgi skaidrs, ka lielākais vairākums um, valūtu, protams, tiek izmantots kaut kādā valstī investīcijām, tirzniecībai un tā tālāk. Un pārsvarā neiet pār savām robežām. Un tāpēc tirniecība attiecības veidošanai tiek izmantotas nacionālās valūtas lielākoties tomēr tiek izmantots arī tāds pāris liela, lielāks valūtas kā SV dolāra, eiro, Japānas jēnas, Šveices franki, Krievijas rubļi. Līdzīga situācija attiecas arī uz aizdevumiem ārvalstu valūtās. Nu, piemēram, saskaņā ar Eiropas centrālās bankas datiem 2016. gada janvārī lielākoties aizdevumu ārvalstu valūtās tika izņemtas eiro, eh, ASV dolāros un Šveices frankos. Mājasemniecības parasti ir tās, kas aizņemas pirmās no nefinanšu iestādēm un atkarībā no valsts maisaimniecības, eh, nu, var, var arī eh, nefinanšu iestādes var mainīties vietām. Reizēm tās ir maisaimniecības, kas aizda, aizda, aizņemas ne, nenacionālās vienotās reizēm otrādi. Nu, kā mēs zinām, ir daudz valsts, kurās šādi ārvalstu uh, aizdevumi ir gandrīz neeksistējušam. Tāpat laikā Luksemburgā, Īrijā un citur lielākoties aizdevumus veids finanšu iestādes. Šveicis frankos, uh, piemēram, aizdevumi pārsvarā ir Austrijā, Polijā, Grieķijā savukārt uh, puse no aizdevumiem ir tieši šajā valūtā respektīvi atkarībā no katras valsts finanšu stabilitātes, izaugsmas un citiem faktoriem, lai kādi tie arī nebūtu, ir atkarīgi, ir atkarīgi izvēle, kādā valūtā ir izdevīgāk izņemt aizdevumus. Eh, nu, piemēram, ja tiek ņemts aizdevums kādā citā valstī, nevis nacionālā valūtā konkrētā aizņēmēja valstī, un tad, protams, tiek noteikti zināmi eh, noteikumi ar eh, nākotnes maiņas līgumiem, abām pusēm tiek uzlikts pienākums. Mm piemēram, no šādu forward līgumu, ja nākotnes līgumu, piemēram, apmainīties ar zināmām summām par konkrēti iepriekš noteiktu mājas likmi, un tā, tā tiek regulēts šis risks, samazināts šis risks pasargājot iespējamos aizdevējus. Un, protams, ka šādā gadījumā aizņēmēji ir informēti par šādu aizņēmumu specifiku, un bankas nevar savukārt pēkšņi mainīt aizdevuma nosacījumus. Pamatrisks, kas saistīts ar ārvalstu valūtu aizņēmumiem, protams, ir tas, ka potenciāli var būt ļoti svārstīgas valūtas maiņas likmes. Nu tā, piemēram, kopš Bulgārijas, tā kā kopš brīža, kad Bulgārijas eh, valūta tiek piesaist, pie, piesaistīta eiro, Pat pastāv arvien, eh, nu, arvien vairāk samazinās iespēja, ka šeit varētu būt pārāk svārstīgas atšķirības starp aizņēmumiem eh, Bulgārijas valūtā un eiro. Savukārt, tāpat laikā, ja kāds Ukrainas vai Krievijas pilsonis vēlētos izņemt aizdevumu ASV dolāros vai eiro, tad, nu, piemēram, tas notiktu pirms pāris gadiem, tad tādā gadījumā situācija ir pavisam citāda, jo šīs valūtas nav piesaistītas šīm uh, Eh, ārvalstu valūtām un, piemēram, Krievijas rublis, tāpat arī Ukrainas grīvna, protams, ir būtiski devalvējusies pēdējo pāris gadu laikā. Līdz ar to var rasties nopietnas problēmas arī tajā, ka ir kopēja valūta finanšu krīzes rezultātā vai pastāv kādā zonā finanšu nestabilitāti. Nu, piemēram, šajā gadījumā ir Grieķija un Eirozona ir viens no piemēriem, piemēram, Grieķijas varas iestādes eh, nu, apsvēra iespēju atgriezties pie drahmas. Kopējās valūtas eh, priekšrocības tomēr ir diezgan vispārīgas. Ārvalstu valūtas aizdevumu gadījumos. Jāsaka, šādās gadījumos tiek, notiek, ir konkrēti piesaistē valūtai ar to valūtu, kurā ir izņemts aizdevums. Nesen eh, tika šis jautājums skatīts komisijā, tika saņemtas atbildes un tika runāts arī par to, eh, kā varētu, ka varētu retrospektīvi šādus aizdevumus konvertēt. Uh, Pārsvarā te runāts par dalību valstīm ārpus eirozonas. Nu, lielākoties ir tā, ka ārvalstu eh, aizdevumi tiek ņemti, lai, piemēram, iegādātos automašīnu vai mašīnu. Līdz ar to mājasemniecības lielā mērā ir tās, kas ir apdraudēts visvairāk šādu ārvalstu aizdevumu paņemšanas gadījumā, jo mainās procentu likmes un valūtas maiņas likmes. Un šīs hipotēku valūtas, kas pēc tam tiek eh, konvertētas Um, var novest pie tā, ka rodas liels problēmas. Bet nu, šāda konvertēšana varbūt ir svarīga iekšējā stabilitātes sagatavošanai saglabāšanai. Nu, šāda retrospektīva konvertēšana, piemēram, tad izskatās norisinās pēc, ne, um, pēc kādas mākslīgi noteiktas valūtas maiņas likmes. Un tas ir pretrunājis tādu principam, kā, piemēram, kapitāla brīva apmet, ap, aprite un uzņēmumu dibināšanas vieta. Tas var kaitēt investoru uzticēšanās spējai iekšējam tirgum. Turklāt Eiropas kopienu tiesa pirms diviem gadiem nāca klajā apgalvojumu, ka ārvalstu eh, valūta aizdevumi šobrīd vēl netiek ietverti ES tiesību aktos. Tā kā komisija ir tā, kas ir atbildīga par to, lai pārliecinātos, ka ES tiesību akti tiek atbilstīgi piemērot, ir ārkārtīgi svarīgi, kolēģi, lai mēs skaidri un gaiši šo, lai tā skaidri un gaiši nāktu klajā ar pamat nostāju par to, kas vai pastāv juridiska atbilstība starp šo praksi retrospektīvi konvertēt eh, ārvalstu valūtu aizdevumus nacionālā valūtā un jebkāda veida tiesību aktiem, kas ir izstrādāti un, un eh, kas tikuši transponēti nacionālajos tiesību aktos. Turklāt Ja minētā Eiropas kopienas, ja minēts Eiropas kopienas tiesas nolēmums ir e, spēkā, nu tad tādā gadījumā nepieciešams attiecīgos ēst tiesību aktus paplašināt, lai tie ietvert arī šādus ārvalstu valūtu aizdevumus. Paldies! Paldies! Paldies, starszy potesku. Dziękuję. E, bardzo proszę. Paldies. Tagad nākamais runātājs. Staņislavs Polčaks. Jūs rīcībā trīs minūtes. Paldies priekšsēdētājiem. Es eh, vēlējos uh, teikt, ka ļoti žēl, ka mēs tādu svarīgu tematu apspriežām atkal ceturtdienas pēcpusdienā. Tomēr man ar lielu interesi es ieklausījos komisāra vārdos. Viņa teiktais liecina, ka komisija ļoti nopietni uzņem šo jautājumu, bet tomēr daudz kas vēl ir jādara šī problēma Čehijas republikā nav uh, pārāk izplatīta, toties uh, citās uh, centrāla Eiropas un ne tikai centrāla Eiropas valstī šī problēma ir ļoti samilzusi. Jo daudzi cilvēki bija interesēti ņemt aizdevumus uh, ārvalstu valūtās, jo bija ļoti zemas procentu likmes šiem aizdevumiem, salīdzinot ar aizdevumiem vietējā valūtā. Tomēr galu galā notika dažādas kursas svārstības, un pat ja procentu likmes nemainījās, izrādījās, ka aizņēmējiem bija jāatmaksā daudz lielākas summas nekā uh, sākotnēji tas šķita. Un tagad dalību valstis ir noteikušas um, atpak ar atpakaļejošu datumu uh, to, ka tiek konvertēti šie aizdevumi nacionālā valūtā, bet šāda rīcība grauj uh, Eiropas Savienības pamatprincipus, proti kapitālu brīvu apriti un tiesisko kārtību. Arī tas ir svarīgs. Uh, Eiropas Savienības princips. Es saprotu zināmā mērā, kādēļ atsevišķas dalība valstis vēlas uh, atrisināt uh, šo samilzušo sociālo situāciju, kurā ir nonākuši aizņēmumu ņēmēji. Tomēr nedrīkst rīkoties ar atpakaļējošu datumu. Mums ir jākoncentrējas uz profilaktiskiem pasākumiem, jāsniedz uh, labāka informācija aizņēmējiem, kredītņēmējiem, jo pretējā gadījumā mēs graujam Eiropas integrācijas pamatprincipus un graujam arī investoru uzticību. Protams, mēs, eh, es zinu, ka ir arī eh, problēmas, ka tiek ļaunprātīgi izmantoti eh, līgumu uh, Um, noteikti punkti arī Ungārijā par atšķirīgām procentu likmēm, un šādas lietas ir izskatījusi arī Eiropas Savienības tiesa, uh, pieļaujot šādu negodīgu punktu anulēšanu līgumos, jo tie, nāca, tie bija tikai banku interesēs. Jūs Eh, komisāra kungs, runājāt par eh, patērētāju tiesību aizsardzību. Jā, es jums piekrītu, bet mums ir jāsaglabā arī tiesiskā kārtība. Paldies. Nākamais runātājs ir Šons Kēlijs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es. Uh, uzstājos savas grupas vārdā par šo tematu par aizdevumiem ārvalstu valūtās. Jā, pēc uh, finanšu krīzes uh, īrijas iedzīvotāju vidējās procentu likmes ir augstāks nekā citviet Eiropā. Vidēji 4% šī likme ir īrijā, Eiropā vidēji ir 2%. Un mēs par šo uh, jautājumu esam nosūtījuši vēstuli ECB prezidentam Mario Draghi. Nesam saņēmuši no viņa atbildi. Bet šodien mēs runājam par lietu, kas vēl papildus rada bāžas līdzteku šīm augstajām procentu likmēm daudziem īriem šie aizdevumi ārvalstu valūtās likās ļoti pievilcīgi. Zemes procentu likmes, ilgi termiņi, un viņi domāja, ka varēs ietaupīt lielu naudas summu. Un tā tas sākumā bija, bet visa šī parādība ir jāskata ilgtermiņa perspektīvā jo potenciāli šiem aizņēm, aizņēmējiem beigās ir jāsamaksā daudz lielāka nauda. Un es aicinu visas dalību valstis nodrošināt to, ka uh, Um, bankas informē patērētājus, un ja tiek ņemti kredīti ārvalstu valūtās, tad uh, tas apdraud visas ekonomikas stabilitāti, jo tā ir atkarīga no uh, valūtas kursu uh, svārstībām, un tas ietekmē arī patēriņu. Ir mm, nepieciešamas korekcijas uh, Uh, tiek veikts arī korekcijas procentu likmēs un uh, līdz ar to arī uh, patērētāju ieņēmumi ļoti strauji svārstās. Un viss tas kopā var novest pie sistēmiskas banku krīzes. Un es domāju, ka tam vajadzētu būt brīdinājuma signālam apvienotās karalistas vēlētājiem, vet, referendumā par apvienotās karalists izstāšanos, jo, ja, teiksim, strauji mainās uh, sterliņa mārciņas kurs, tad tas var uh, sagraut visas ekonomikas stabilitāti. Un tādēļ es augstu vērtēju to, ka komisija atzīst, uh, cik šī problēma ir nopietna un ka tā aicina būt atbildīgiem, izsniedzot kredītus un ņemot kredītus Un es eh, ceru, ka komisija darīs vēl vairāk, lai šīs problēmas atrisinātu. Mēs augstu vērtējam komisāra veikumu, aicinām turpināt šo darbu un Eiropas patērētājiem ir jābūt uzmanīgiem, ņemot aizdevums ārvalstu valūtās, jo varbūt, ka kūtī tiek ielaists vilks šādā veidā. Paldies!